apstiprinātām. Nākamajā nedēļā kopā ar padomes eh, pre prezidentu es eh, parakstīšu piecus eh, dokumentus un šo dokumentu un tiesību aktu projekti ir iekļauti šīs dienas protokolā. Un nu pienākam pie